Darbie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Okay, from... Es eh, skaitu tagad no 9 līdz 1 grieķu valodā un pēc tam sāksim. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2010. Un 16. jūnijā priekšsēdētāja konference ir pieņēmusi lēmumu par pagarinājumu īpašai komitejai finanšu krīzes jautājumos. Šim pilnvarojumam vajadzēja beigties 10. oktobrī. Ir pilnvarojums pagarināts līdz 11. jūlijam 2011. gadā saskaņā ar 140. 184. reglamenta pantu. Vai kāds iebilst tādā gadījumā šis jautājums tiek pieņemts e, krīzes komitejas mandāts tiek pagarināts līdz 31. jūlijam 2011. gadā. Dārgie kolēģi, tagad e, mēs pārējām pie balsojuma saskaņā ar darba kārtību. Eh, un vienkāršo to procedūru, bez liekam uz balsojumu kautālas ziņojumu par Eiropas Savienības politiku cilvēku tiesību aizstāvju atbalstam. Referente Hautāls kundze vēlētos piedāvāt divus grozījumus savā ziņumā. Hautāls kundze, jums vārds. Eh, president. Priekšsēdētāji, šķiet, eh, kā Grupas eh, ir vienošās pār diviem grozījumiem ziņojumā apvienot 6 un 22 punktu, lai piekļaut, iekļautu uz eh, tirzniecību attiecināmās pozīcijas vienā punktā. Otrais grozījums būtu, lai koriģētu 19. pantu par cilvēktiesību aizstāvju atbildību, un tas varētu tikt pieņemts. Es eh, domāju, ka šie grozījumi, mutiskie grozījumi, vai visi tiem piekrīt? neviens tiem neiebilst, tādējādi vienots balsojums par šiem e, grozījumiem par, pret, atturas, pieņemts. Un saskaņā ar darba kārtību mēs pāriem pie klincas ziņojuma par vērtspapīru publiskas piedāvāšanas un atklātības prasību saskaņošanu. Mēs skatām pirmo bloku par pret atturas pieņemts. Otrais eh, bloks atkrīt. Tālāk par grozīto priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Tālāk personāls balsojums par likumdošanas rezolūcijas priekšlikumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam Klinca kungu. Tālāk mēs pāriem pie balsojuma par Romevas ir Uedas ziņojumu par zilotu un zivju nozvejas dokumentēšanas programmu. Eh, latīņu valodā tunus tinus, kuru tas interesē. Pirmais bloks par pret atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt. Tālāk šādi grozītais priekšlikums par pret atturas pieņemts. Tālāk es lieku uz balsojumu rezolūcijas priekšlikumu personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Romevās ir Roedas kungu. Saskaņā ar darba kārtību mēs pārējām pie balsojuma par Koeļo ziņojumu par Schengenas akī noteikumu īstenošanu Bulgārijā un Rumānijā saistībā ar Schengenas informācijas sistēmu. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Balsojam par grozīto priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Personāls balsojums par rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam Kēļo kungu. Saskaņā darba kārtība mēs liekam uz balsojumu rezolūcijas priekšlikumu par ekon komitejas priekšlikumu par statistikas datu kvalitāti Eiropas Savienībā un komisijas audita pilnvaru stiprināšanu. viens pats grozījums par pret, atturas, pieņemts. Tālāk saskaņā ar darba kārtību ir Romeva ir Voida ziņojums pār ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzīmumu saistītiem aspektiem. Eh, pirmais punkts - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais punkts divās daļās. Pirmā daļa par. Personāls eh, balsojums. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Personāls balsojums abās daļās. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais punkts. Divās daļās. Pirmā daļā par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Septītais punkts. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Tālāk. Nē, nē, mēs neatsāksim visu no sākuma. Labi, varam pārbaudīt. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. punkts par. Pret. Atturas. Jās vēlreiz 13. punkts par. Pret. Atturas pieņemts. 18. punkts personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. punkts. Divās daļās. Pirmā, abas personālajā balsojumi. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. punkts 3 daļās visas trīs personālai balsojumi. Mm.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 Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. punkts personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. punkts divās daļās. Abas personālajā balsojumi sākam balsot. Pēras šoforieši. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums personālais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Romēva ir vaidā kungu. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας Nākamais ziņojums ir Ilda Figueiredo ziņojums par ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006. 2010. gadam īstenošanas rezultātu novērtējums un ieteikumi turpmākajai rīcībai. Lūlīngas kundze, jūs lūdzāt vārdu. Dans, mais, mais, Je me réfère à la... Es atsaucos uz 175b reglamenta punktu, lai lūgtu savas grupas vārdā nosūtīt šo ziņojumu uz komiteju un rūpīgi salīdzināt to ar Romevas ziņojumu, par kuru mēs tikko nobalsojam ar Figueiredo ziņojumu. Rūpīgi to salīdzinot, mēs konstatējam, ka ir pilnīgi identiskas Eh, identiskas rindkopas, ap, ziņojumā ir apsvērumi identiski, ar pilnīgi identiski saturu, dažkārt pat vārds pavārdam. Turklāt šis ziņojums tikai lielā daļā atkārto to, kas jau ir iekļauts Tarabela ziņojumā par e, līdztiesību vīriešiem un sievietēm, par kuru mēs nobalsojam šeit februārī. Es nezinu, kuri ir šie uh, Eh, nelāgā iedvesmotie autori, kur ir atbildīgi par šiem plaģiātiem. Bet, lai izvairītos no to, ka lai šis parlaments nekļūst par uh, apsmieklu objektu, ir jānosūta eh, šīs ziņojums atpakaļ uz komiteju, vēl jo vairāk tāpēc, ka viņš nav par tēmu. Mrs. Luling, I think you have made your point. Lulīgs kundze, Ši, šeit jums ir gara pieredze. Priekšsēdētāji, es nesaprotu, kāpēc sekretariāts eh, sieviešu tiesību komitejā eh, nav vērs jūsu uzmanību uz to faktu. Parlamentam, eh, parlaments nav, netiek galā likumdošanas darbu, ir jānosūta atpakaļ uz pie ražotāja. Dear colleagues, I will take one... Kolēģi, viena runa par, tiks uzklausīta viena runa pret. Kurš grib izteikties par uh, eh, Lulīngas kundzes eh, pieprasījumu? No one, you... Neviens šķiet, ka jūs ietekmēja Lulīngas kundzes runa. Kurš vēlas izteikties pret lūdzu? Senor, uh, senor prezidente. Uh... Priekšsēdētāja kungs. Lulīngas kundze Tā tad. Lulīngas kundze un viņas politiskā grupa zina, ka ir bijušas ļoti intensīvas diskusijas. Un uh, deputātu domas no visām politiskajām grupām ir ietvertas. Un par to jau arī tika balsots. Un ar plašu vairākumu Tas uh, tika pieņemts FEM komitejā. Vairākums ļoti skaidri pauda savu viedokli par un bija tikai divas balsis pret. Viena no tām, uh, kas balsoja pret, bija Lulīngas kundze, bet uh, visādi citādi neviens nebalsoja pret, kā jau teicu, vairākums balsoja par. Viena politiskā grupa atturējās, nu tāda ir situācija. Un Lulingas kungas viedoklis nav vairākuma viedoklis FEM komitejā un es ceru, ka tas nebūs vairākuma viedoklis arī šeit uh, parlamentā. Redingas kundze komisāra otrdien vēl ar mums diskutēja. Un viņi bija ļoti pozitīvi noskaņota attiecībā uz šo ziņojumu. To zina visi tie, kas bija diskusijās. Un viņi teica, ka tas ir ļoti liederīgi jaunajai stratēģijai, kas tiek gatavot Eiropas komisijā. Un tādēļ es lūdzu balsojiet par. Okay. Šo priekšlikumu nosūtīt atpakaļ ziņam uz komiteju liek uz balsojumu. Kurš ir pār nosūtīšanu atpakaļ uz komiteju? Pret. Okay. Let's check this. Labi, pārbaudīsim. Elektroniski pārbaudām. Sākam balsot pārbaudēji.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 Un mēs turpinām ar balsošanu. Piektais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Sastais grozījums angļu valodā, ja jūs nevarat nomierināties. Sastais grozījums pret, atturas pieņemts. Pārbaudām sesto grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Η παράγραφος 21 σε δύο μέρη. 21 punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim pēdējo reizi. Un, ja es nebūšu kļūdījies, tad es vairāk neko nepārbaudīšu. Sapratāt? Pirmā daļa. Pārbaudām. Sākam balsot. Pēras foforijas. Beidzam balsot. Engrinete. Pieņemts. 36. divās daļās pirmā daļa. Sākam balsot. Atvainojiet, tomēr par pret. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 52. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 56. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 61. punkts par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. 71. personāls balsojums sākam balsot. Yes. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. punkts par. 71. punkts atvainojiet, saka priekšsēdētājs, pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 72. punkts divās daļās, pirmā daļa personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pienei per. Pie... Otrā daļa. Pret. Atturas. Noraidīts. Tropoloģija F. Pjīna Iper. Septītais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 73. punkts trīs daļās, pirm, divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 74. personāls balsojums. Sākam balsot. Pēras Favorijas. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. punkts par pret Atturas pieņemts. Astotais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par. Pret atturas pieņemts. Apsvērums E divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. N apsvērums pirmā daļa par, pret pret atturas pieņemts. E, otrā daļa par pret atturas pieņemts. CAC e, apsvērums. AC. Doesn't matter for now. Nav būtiski šobrīd. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Apsvērums S. Šeit ir mutisks grozījums, ko piedāvā Veržjā kundze. Lūdzu, jums vārds. Jā, viss skaidrs. S apsvērums. Personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums par pret atturas pieņemts. Pārbaudām galīgo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicām Figaredo kundzi. Imerīsija diataksī. Tagad saskaņā ar darba kārtību nākošais ir balsojums par priekšlikumiem iecelšanai amatā īpašajā komitejā politikas uzdevumiem un budžeta resursiem ilgspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada. Nav mm, grozījuma priekšlikumu, tādēļ līdz ar to šis priekšlikums automātiski ir pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir balsojums par rezolūcijas priekšlikumu par sportu īpaši spēlētāju aģentiem. Pirmais grozījums, kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Grozījums numur 2, kas par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums numur 3 par, pret, atturas, noraidīts. Noslēdzošais balsojums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir Seši rezolūcija priekšlikumi par e, Eiropas Savienības un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumiem. Rostovā notikusī sēde no 31. māja līdz 1. jūnijam 2010. gadā. Sākumā mēs balsojam par zaļo rezolūcijas priekšlikumu, kas par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsosim par kopējo rezolūcijas priekšlikumu numur divi. Viens mutiskas grozījums, Zarjuš Voļskungs, lūdzu jums vārds. Uh, Priekšsēd, es ierosinu kad mēs runājam par šo otrā rindkopā par Krievijas modernizāciju, ka mēs paužam savu sapratni, ka nav tikai runa par ekonomiku un tehnoloģiju, bet arī par sabiedrību kopumā. Tāpēc ierosinu pēc vārdiem Partnership for Modernization ievietot vārds we should embrace both economy and society. Tātad ņemot vērā saviedri, eh, ekonomiku, bet arī sabiedrību. Jā, sirsnīgs paldies. Vai ir kāds pret pret šo grozījumu? Nē, liekas, ka nē. Tātad otrais punkts ar mutisku grozījumu, kas par? Pret? Atturas pieņemts. Nākošais ir numurs 6 personāla balsojums. Tas ir grozījums numur 5 par paragrāfu 6 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Nākošais ir desmitais paragrāfs arī par to. Mutisks grozījums Zarušu Vaļska kungs lūdzu. Mr. Chairman. Priekšsēd. Pie desmitā punkta. Un saskaņā ar pozīciju, ko mums parlaments gandrīz vienbalsīgi pieņēma, arī eh, ārpolitikas un enerģētikas ziņā mēs vienmēr uh, E, nostājamies pret enerģētikas izmantošanu kā ārpolitikas e, līdzekli. Tāpēc gribētu šeit ieviest vārdus excluding the use as, of energy as a foreign policy tool, tātad uh, izslēdzot enerģētikas izmantošanu kā ārpolitikas līdzekli. Vai kāds ir pret pret to? Nē, tad balsojam par desmit šādā redakcijā, kas par? Pret? Atturas pieņemts.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 Nākošais uh, otrais grozījums divās daļās, abas personāla balsojums. Pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais grozījums numur 3 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 4. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Grozījums numuru viens - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad noslēdzošais balsojums, kas par pret atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka visi pārējie grozījumi atkrīt. Nākošais darba kārtībā ir balsojums par septiņiem rezolūcijas priekšlikumiem par Izraels militāro operāciju pret humanās palīdzības flotilu un gazas sektoru blokādi. Tanek kungs par reglamentu lūdzu. Priekšsēdētāji par procesu. ECR grupa nebalsīsos par uh, kopīgu rezolūciju, mēs balsosim pret to, jo ALDE koordinatori, kas organizē kopīgo rezolūciju, uh, pat nepa centās mūsu grupu uzaicināt uh, sarunās, pieņemot, ka mēs kopīgo tekstu pat neprakstītu. Visos savos 11 gados, kā MF, e deputāts to nekad neesmu iepriekš piedzojis, tas ir pret visiem mūsu Eh, parlamentu ieradumiem, to nedrīkst tā pieļaut atkal. Tāpēc mums arī nebūs iespēja balsot par savu rezolūciju. Priekšsēdis Tenokungs, ļaujiet man norādīt, ka jūs sacītais patiesībā drīzāk būtu iedarējies eh, balsojuma paskaidrojumos sēdzbēdē eh, beigās, bet paldies. Tā tad viens vienīgs balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgs veids. Nākošais darba kārtībā ir balsojums par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem spīdzināšanai izmantoto preču tirdzniecību. Tropoloģija 8. Pie... Tātad eh, grozījums numur 8, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Grozījums numur 5 par? Pret. Atturas noraidīts. Grozījums numur 6 par? Pret. Atturas noraidīts. Grozījums numur 7 par? pret atturas noraidīts. Grozījums numur viens - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 3 - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 4. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Grozījums numur 2. Personāla balsojums. Sākam balsot. Pērašu vorī. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad noslēdzošais balsojums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir balsojums par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par stāvokli Korejas pussalā. Grozījums numur viens, kas par pret atturas norēdīts. Kačina kungs vēlas uh, izteikt mutisko grozījumu lūdzu. Priekšsēd. Mēs ierosinām mutisku grozījumu devītām punktam, kas faktuāli nepareiz. Mēs gribētu svītrot uh, vārdu disarmament pirmā rinda, jo sešu pušu sarunas nav atbruņošanās sarunas, bet uh, atteikšanās no kodolieročiem sarunas par to. Tātad uh, both foreign states calls on the six parties to continue working together to ensure that the talks and ending the DPR uh, eh, program are resumed. Tātad, priekšsēdz, jūs uh, aiciniet svītrot vārdu disarmament no 9. punktu. Yeah. Vai kāds ir pret šo mutisko grozījumu? Nē. Tātad. Balsojam par devīto ar mutisko grozījumu, kas par? Pret. Atturs pieņemts. Grozījums numur divi, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Noslēdzošais balsojums par kopēju rezolūcijas priekšlikumu, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir balsojums par rezolūciju priekšlikumiem. AFET komiteja iesniegus par stāvokli Bosnijā un Hercegovinā. Grozījums numuru 11, kas par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 12 divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīts Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numur 13, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums numur 6 par pret atturs pieņemts. Grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Grozījums numur septiņi par pret atturas noraidīts. Grozījums numur astoņi divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Grozījums numur 9. Kas par? Pret, atturas pieņemts. Grozījums numur 10. Par, pret, atturas noraidīts grozījums numur 5 par, pret, atturas. Mums vajadzētu to pārbaudīt. Vēlreiz elektroniski pārbaudam grozījumu numur 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīs balsis vairākums. Trešais grozījums, kas par? pret atturas pārbaudīsim. Elektroniski pārbaudam, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to noslēdzošais balsojums, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir balsojums par pieciem rezolūcijas priekšlikumiem par Eiropas Savienības un ASV gaisa pārvadājumu nolīgumiem. 17. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 18 par pret atturas pieņemts. Paragrāfs 21 par pret atturas pieņemts. 22 numur par pret atturas pieņemts. 26. paragrāfs 3 daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. Noslēdzošais balsojums par rezolūciju kopumā, kas par, pret, atturas pieņemts. Nākošais ir balsojums par rezolūciju priekšlikumiem no TRAN komitejas par pirmā dzelzceļa pasākumu kopumu direktīvu īstenošanu. Ir tikai viens balss, viens grozījums, atvainojiet, viens pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Līdz ar to noslēdzošais balsojums, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir balsojums par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par plūdiem Centrāla Eiropas valstīs, it īpaši Polijā, Čehijā, Slovākijā un Ungārijā. Svobodas kungs, lūdzu jums vārds. Priekšstādātāja kungs, es nezinu, kā to varētu vēl pievienot, bet tieši šajās dienās Francijā ir tā briesmīga plūdi. Un nu, nezinu, kā to varētu formulēt, bet nu, vismaz vienu teikumu vajadzētu pievienot, ka mēs mm, paužam līdzjūtību uh, plūdu upuriem, jo groteski būtu šodien pieņemt rezolūciju un nenorādīt uz plūdiem Francijā. Paldies! How do we deal with this? I take that as an oral amendment on the paragraph with the wording proposed by Mr. Swoboda. Κύριε Σόβολα, θα πάρουμε αυτό το οποίο προτείνεται ως... Svoboda kungs, tas, ko jūs piedāvājat, to mēs kā mutisku grozījumu pieņemsim. Un tādā formulējā, kā jūs uh, piedāvājat, vai ir kāds pret šo mutisko grozījumu? Nē. Tātad par dokumentu, tātad par svobodas priekšlikumu pret atturas pieņemts. Līdz ar to otrais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 3. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 4, kas par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 1 par pret atturas noraidīts. Līdz ar to balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir balsojums par rezolūciju priekšlikumu, ko iesniedzušas piecas politiskās grupas - tiesiskā apmācība. Viens vienīgs balsojums, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais darba kārtībā ir balsojums par Milānas kunga ziņojumu. Jauns impuls Eiropas akvakultūras ilgspējīgas attīstības stratēģijai. Golniša kungs ir lūdzis vārdu lūdzu. Priekšsādātāja kungs 15 sekundes. Apmācība uh, tiesiskā apmācībā jāmācās arī par uh, parlamenta tiesībām, jo es uh, saskāros ar uh, arestu un netika ievērota mana uh, deputāta imunitāte, un es iesniedzu visus uh, dokumentus uh, ar to lūdzu pieņemiet to zināšanai un prasiet no Francijas uh, uh, iestādēm paskaidrojums, kas ir saistīti ar šā jautājuma risināšanu. Tā tad uh, priekšsēdēs Milānas grozi, ziņojums, trešais grozījums, kas par pret. Atturs norādīts. Astotais paragrāfs, kas par pret. Atturs pieņemts. Grozījums numur divi par pret. Atturs pieņemts. Grozījums, num, uh, respektīvi paragrāfs 15, kas par pret. Atturs pieņemts pieņemts. Paragrāfs 29 divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Otrā daļa elektroniski balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 36 par pret atturs pieņemts. Paragrāfs numur 38 par pret atturs pieņemts. Numur 40 par pret atturs pieņemts. Numur 42 par pret atturas pieņemts numur 43 par pret atturas pieņemts. Numur 44 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 5 par pret atturas noraidīts. Apsvērums I par pret atturs pieņemts. Apsvērums J par pret atturs pieņemts. Apsvērums V par pret atturs pieņemts. Apsvērums X par kas vēlas pārbaudīt balsojumu V punktā. Jā, jūs vēlaties, es jūs pazīst labi. Tā tad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā tad turpinam. Tātad turpinam x apsvērums, kas par pret atturas pieņemts. Noslēdzošais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lai visiem jauka nedēļas nogala, kolēģi! Un tagad turpinam ar balsojumu skaidrojumiem. Sākam ar Hautela ziņojumu. Paselt, kungs, lūdzu, jūs lūdzāt vārdu. Priekšsēd, es ļoti augstu vērtēju jūs kā cilvēku un jūs sēdes vadības stilu e, e, tas bija arī ļoti labs šajā e, balsojumā, bet es lūdzu visus viceprezidents trež, ceturtdienas